So, kolēģi. Tātad, kolēģi, labdien visiem! Redzu, ka svarīgākie cilvēki skatāmajam punktam jau ir ieradušies, tāpēc varbūt sāksim mūsu pēcpusdienas sanāksmes daļu. Pirmais darbkārtības punkts ir uh, Eiropas tīpa apstiprinājuma likumdošanas izskatīšana ņemot vērā Lielbritānijas izstāšanos. Šis uh, jautājums ir 50. Uh, punktu otrais punkts uh, um, reglamentā, un tas nozīmē, ka referents 12. oktobrī piedāvās grozījumus un iebildumu iesniegšanas termiņš ir 30. oktobris Ja nebūs iebildumi, tad 31. oktobrī ziņojums tiks pieņemts, ja nebūs iebildumi. Un saskaņā ar to uzreiz došu vārdu mūsu referentei Micī kundzei. Lūdzu, Marlīna, tev vārds. Dita, paldies, Dita, paldies. Um, labdien visiem. Jā, šis ir ziņojums, kas uh, būtībā atbilst uh, arī tam, kas uh, notiek saistībā ar Brexit sarunām. Uh, Praktiski rīt jau ir gaidām Lielbritānijas izstāšanās. Kā jau visas Eiropas institūcijas, arī mēs cenšamies pēc iespējas mazināt ietekmi, kāda tam būs uz Eiropas Savienību un apvienoto karalisti. Tātad tieši šī iemesla dēļ likumdošana, kā šis dokuments ir nepieciešama, un tāpēc arī tiek piemērota vienkāršotā procedūra. Tā tad mēs vēlamies uh, līdz šā gada beigām noslēgt šo darbu. Regulas uh, mērķis ir papildināt uh, tipu apstiprināt likumdošanu un atvieglot Brexit sarunas. Tas ir papildinājums nolīgumam, ko apspriež Brexit sarunu komanda. Un es centīšos no parlamenta puses uh, pievērsties vairākiem konkrētiem punktiem, pēc, pēc iespējas īsāk un skaidrāk. Tātad eh, gan ražotājiem, gan tīpa apstiprinājuma iestādēm ir eh, atbildība, un tas nozīmē, ka Eiropas Savienības tīpa apstiprinājuma iestādēm būtu jābūt iespējai veikt visus testus, kas uh, tiks skatīti kā priekšnosacījums, lai uzņemtos uh, apvienotās karalistas tīpa apstiprinājums. Un tā darot, mēs arī uh, um, izvairīsimies no vēl viena dīzēvietas skandāla, kas uh, skāra institūcijas un uh, patērētājus. Otrakārt, tas tā būtu regula, kas nemaina uh, pastāvēšo likumdošanu par tīpa apstiprinājumu, kas šobrīd ir spēkā savienībā. Uh, Un ņemot vērā uh, tagadējo Brexit nolīgumu, šī iemesla dēļ mēs skatīsim tagadējās Brexit vadlīnijas, lai skaidri saprastu, kāds būs pārējais periods, kas tiks izveidots. Trešais punkts ir censties nodrošināt, lai būtu minimāla ietekme uz tirzniecību un tirgus pieeju, jo pretējā gadījumā tas bez šīs regulas nebūtu pieejams, tad uh, viss sarežģītos. Uh, Tātad, ja mēs eh, saprotam, ka Brexits nozīmēs ierobežojums tirgus pieejai, tam nevajadzētu nozīmēt tomēr, ka uh, tirzniecībai un ražošanai vajadzētu pilnībā apstāties. Un tāpēc mēs darīs, vajadzētu darīt visu pēc iespējas, kas ir mūsu spēkos, lai produkti, kas tiek eh, ražot saskaņā ar apvienotās karalistas tīpa apstiprinājumu, var arī tikt uh, izplatīti Eiropas Savienībā līdz pārējais periodu beigām. Un, uh, netiks mainīta juridiskā izpratne par tipu apstiprinājumu, bet tomēr, ņemot vērā ierobežoto laiku, ar kur mēs saskunies, tiks mainīti daži elementi. Tad mēs vēlamies vest sarunas, lai dotu iespēju autoražotājiem juridisko noteiktību baudīt, un bez šī regulējuma tā nebūtu. Tātad es visiem, kas ir iesaistīti šajā dosjē, aicinu saprast, cik steidzams ir šis ziņojums. Uh, atbalstot arī mūsu galvenās bažas, kuras es prezentēju. Tātad galvenais mērķis joprojām ir nodrošināt regulatoro atbilstību un uzņēmējdarbības nepārtrauktību bez, bez liekiem eh, kaitējumiem, traucējumiem. Paldies! Liels paldies! Tagad došu vārdu ēnu referentiem. ETP redzu, ka Andrējas eh, grib izteikties. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Mm. Tūnas kundze drīzāk nevar ierasties, bet eh, viņa eh, vispirms grib pateikties referentē par to, ka viņa šo dokumentu virz uz priekšu, un eh, es, viņa mani lūdza piebilst, ka galvenie mērķi šajā ziņojumā mums vajadzētu būt galveniem mērķiem tādiem, ka pirmkārt Mēs eh, rīkojamies aktīvi un efektīvi, lai nodrošinātu to, ka pēc iespējas mazāka neskaidrība juridiskā jomā būtu par noteikumiem, un eh, viņi arī uzsver, ka mums jāpatur prātā, ka uh, um, saiknes starp uzņēmumiem apvienotajā karalistē un Eiropā ir uh, ļoti būtiska un uh, risinājumi ir vajadzīgi no abām pusēm, lai neradītu zaudējumus ekonomikai. Otrakārt, priekšsādātais kundze, Tūns kundze ir ļoti svarīgi, lai mēs arī nepieciešamos uh, nodrošojumu pasākums veiktu un lai mūsu rīcība būtu saskaņota pēc iespējas vairāk šobrīd Uh, ar, uh, tātad saskaņot ar vispārējām Brexit sarunām. Tā pašā laikā jānodrošina uh, vienlīdzīgas spēles noteikumi visiem ekonomikas dalībniekiem. Mums ir arī jārod ticami ekonomikas risinājumi, jo īpaši konkrētos jautājumos ir jānodrošina, lai uzņēmumus nesodītu par pārāk īsiem periodiem un par um, um Uh, mašīnām, kas tiek uzglabātas, uh, saražotas jau, kas tiek ražots un uh, arī daļu nodrošinājums. Um, our... Es domāju, ka ko kolēģe no sociāldemokrāta grupas jau minēja, iet tieši šajā virzienā, un tāpēc mēs varam atbalstīt vienkāršoto procedūru. Lielas paldies! Neviens ēnu referents nav iecerts no EKR. Jūs to darīsiet. Daltonkungs, lūdzu. Thank you, yes. Jā, paldies, es esmu ēnu referents. Kaut gan eh, kā eh, Liebritānijas pārstāvis eh, diezgan atturīgs būšu, bet tomēr dažas lietas gribu uzsvērt. Es neesmu pārliecināts, ka šī pieeja no komisijas puses situāciju atvieglo. Viņi ir uzņēmušies vissarežģītāko pieeju uzņēmumiem abās pusēs, jo viņi vienkārši varēja ieņemt tādu uh, Uh, pieeja, ka jebkurš tips, ko apvienotās karalistes uh, tipa apstiprinājuma iestāde ir apstiprinājusi, tad to visām pārējām apstiprinājuma iestādēm vajadzētu respektēt līdz pārējais periodu beidām. Tagad uh, mēs sākam, piemēram, ņemot Čehu automašīnu, kas ir ražota Čehijā, uh, um, un to nevarēs pārdot Čehijas tirgū. Tas, godīgi sakot, nav tas veids, kā mums to vajadzēja darīt, jo apvienotā karalista neizvēlas šo pieeju Eiropas uh, Savienības tipu apstiprinājumu turpinās darboties apvienotajā karalistē, un tāpēc uzņēmumiem visur būtu bijis vieglāk, ja viņi būtu izvēlušies šo pieeju, bet, nu, tomēr viņi to nedarīja. Tikai viens jautājums. Tātad automašīnas, kas ir ražotas, bet netiek laistas tirgu pirms uh, apvienotās karalistas izstāšanās bez vienošanās eh, tādā scenārijā. Es ceru, ka tas neieiztenosies, bet tāds scenārijs ir. Un mums jau ir līdzīgs tipa aptuzinājuma regulējums, kad eh, beidzas sērija veida ražošana. Eh, tātad, ja automašīnas ir saražotas, bet nav iztirgotas zināmā laika periodā, tad tās var darīt, to var darīt, ja iestāde to atļauj. Arī, ja, piemēram, daļas eh, un citas lietas ir palikts eh, saskaņā ar tipu apstiprinājumu, kas ir saražots, bet vēl nav uh, palaists tirgū, man uh, šķistu saprātīgi, ja uh, ar šo jautājumu mēs rīkotos līdzīgi. Padome uh, apsver li, uh, daļēju risinājumu, kas uh, ļautu palaist tirgū šos uh, produktus uh, līdz Lielbritānijas izstāšanai datumam, bet uh, tas neko neatrisinās. Es aicinu referenti um, um, tātad ņemt vērā cits risinājums, kas jau ir bijuši. Tātad ir jābūt aizstājuma uh, apstiprinājumam no kādas citas tīpa apstiprinājuma iestādes. Un uh, te var būt saikna arī ar ārpus Eiropas Savienības uh, tīpa apstiprinājuma iestādi. Te ir arī laika ierobežojumi un uh, līdzīgi šo noteikumu varētu uh, tā izmantošana atstāt stipri apstiprinām iestāžu ziņā. Es negribētu izvēlēties tādas pieejas, kas paildzinātu visu šo procesu. Ir jānodrošina arī, lai nebūtu atkārtošanās un uh, sadārdzināšanās. Um, un es ceru, ka to varētu ņemt vērā, un uh, es ceru, ka pēc iespējas drīzāk pieņemsim šo uh, likumdošanas aktu gadījumā, ja um, nebūs vienošanās starp uh, Uh, apvienotās karalistas uh, un uh, Eiropas Savienības sarunu partneriem. Es redzu, ka šeit ir UK pārstāvji, un viņi droši vien varēs vēl plašāk izskaidrot to visu. Paldies! Man ir prieks, ka mana valsts ir tik slavena ar mašīnu ražošanu. Es tikai gribēju minēt, ka angliski mūs sauc par Čehijas republiku, Czech Republic. Un tagad vārds uh, Aldes eh, ēnu referentam eh, Selimoviču kungam. Paldies, priekšsēdētāji, runātājs smejas. Jā, es eh, neredzu. Es tiešām ļoti cienu Daltonu kunga teikto, bet es neredzu uh, Um, um, ka ir alternatīva komisijas pieeja, es neaizstāvu parastu komisiju, jo es arī iebilstu pret komisijas priekšlikumiem, bet šis, manuprāt, no komisijas puses, no manas perspektīvas, ir vienīgais iespējamais risinājums šai situācijai. Tagad negribētu sākt uh, Um, kādu vainot uh, par to, kurš izvēlējās izstāties, uh, nerādīšu ne uz vienu ar pirkstu, kurš par to lēma. Bet sāksim no paša sākuma. Tātad ražotāji, kuri saņem tipa apstiprinājumu apvienotajā karalistē, kur to ir darījuši agrāk apvienotajā karalistē, viņiem būs jāsaņem jauns apstiprinājums no 27 uh, Eiropas Savienības tipa iestāžu apstiprinājumu iestādēm. Un uh, Tātad eh, tās ir mašīnas, kas jau tiek ražotas, un eh, viņiem būs vajadzīgs jauns apstiprinājums, lai nodrošinātu atbilstību ES eh, likumdošanai un saglabātu pieeju savienības tirgumu. Bet tīpa apstiprinājuma likumdošana šobrīd, šobrīd neparāda tādu iespēju. Šobrīd nav iespējams vienai iestādēji grozīt uh, apstiprinājumu, ko ir izsniegusi cita iestāde, un tas ir drošības jautājums. Jo, ja kaut kas notiktu, tad kādam ir jābūt atbildīgam. Un uh, izsniegt apstiprinājumus, tātad apst akceptēt tos apstiprinājumus, uh, ko ir izdevuši citi, tas būtu neprāts. Tad, uh, ja kaut kas notiktu, kurš tad uh, būtu atbildīgs? Un komisija, manuprāt, šeit ir piedāvājusi vienīgo iespējamo variantu prasīt uh, Uh, tīpa apstiprinājumu iestādēm sniegt jaunu apstiprinājumu, un tad uh, tās būs pārliecināts, ka ja kaut kas uh, notiek, tad šīs aģentūras būs atbildīgas par to, kas notiek. Es neredzu šeit nekādus citus variantus. Tiešām negribu diskutēt par to, ka jūs esat paši vainīgi, jūs izvēlēties izstāties. Nē, tas ir drošības jautājums. Uh, Un tieši tāpēc es atbalstu šo priekšlikumu, bet arī to, ka jaunā izvēlētā tipa apstiprinājuma iestāde būs atbildīga par visu procesu, tā, tā tad veiks uh, pārbaudes uh, arī attiecībā uz iespējamu tā, nākotnes uh, produktu atsaukšanu, kas jau ir tirgū, un tas ir ļoti svarīgi, jo juridiskā neskaidrība, kas tika radīta ar Brexit balsojumu, uh, Tas nav uh, labi ne patērētājiem, ne ražotājiem, ne uzņēmiem, un tas galu galā ir drošības jautājums. Es atbalstu arī vienkāršo to procedūru, kas ir izvēlēta šim dokumentam, jo ir svarīgi uh, pieņemt šādu likumdošanas aktu pēc iespējas drīzāk. Es neredzu šeit nekādas lielas izmaiņas, ko vajadzētu veikt komisijas priekšlikumam bet uh, vienīgais, ko NV pieņēma, manuprāt, viņu prof, uh, formulējums ir skaidrāks, un viņi saka, apvienotās karalistes tīpa apstiprinājums kļūst nederīgs, tad, kad stājas spēkā savienības eh, tīpa apstiprinājums vai arī dienā, kad eh, um, Eiropas Savienības likumdošana vairs nedarbojas apvienotajā karalistē. Tātad tur šis eh, formulējums ir nedaudz precīzāks. Es atbalstu katrā ziņā komisijas priekšlikumu un es ceru, ka varēsim noslēgt šo likumdošanas darbu pēc iespējas drīzāk. Paldies! Thank you very much. Liels paldies. Tagad uh, eh, Paskāls Durāns no zaļajiem. Paldies, priekšsēdētāji. Es pavisam ātri, jo es būtībā atbalstu to, ko teica Selimoviča kungs. Un tātad es to neatkārtošu, bet es atbalstu arī Micīja kundzes viedokli. Es domāju, ka šeit eh, mēs esam vienādā pozīcijā. Un eh, tā kā es redzu, ko Dāna dara, runājot eh, par eh, autotransporta eh, līdzekļu salāgošanu. Tātad, jā, tika teikts, ka apvienotā karalīs turpinās ievērot apvienotās karalīs, es atvainojos, Eiropas Savienības noteikumus, uh, Nu, katrā ziņā tad mēs būsim vienlīdzīgā situācijā, tas būs labi gan visai nozarei, ražotājiem, Eiropas Savienībā un Lielbritānijā, un tas būs labi arī patērētājiem. Nu, es nezinu, kas te aiz manis tiks apstiprināts, bet ņemot vērā darbu, kas jau ir paveikts, tiešām būtu žēl, ja mums neizdotos panākt atbilstību. Katrā ziņā es pēc saviem spēkiem, savu spēku robežos aicināšu un par to cīnīšos. Paldies! Liels paldies! Un tagad es došu vārdu citiem runātājiem. Un pirmais uh, manā sarakstā ir Valfa kungs. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Tas bija ļoti ātri. Es gribēju tikai izteikt vienu tādu nelielu novērojumu, ko komisija un arī komiteja varētu apsvērt. Tātad šeit mēs runājam par priekšlikumiem, ko komisija izstrādājusi Tātad Eiropas Savienības ražotāji saņem tagad uh, tīpa apstiprinājumu apvienotajā karalistē, un tad viņi var visā ES pārdot savas preces, bet pēc tam viņiem ir jāsaņem ES apstiprinājums, un tātad jautājums ir, kā to darīt. Es esmu strādājis uh, finanšu uh, nozerē 18 gadus pirms kļuvu par parlamenta deputātu un apsprieda arī es, ar esmu priekšsādātāju to ekonomitejā vakar, ir struktūras, kas Eiropas Savienībā jau ir. Uh, kad var pieņemt eh, kāda pakalpojuma, un to varētu replicēt uz precēm, eh, apstiprinājumu no organizācijām, kuras ir apstiprināts trešajā valstī. Un ļaujiet man šeit dot piemēru par finanšu pakalpojumiem. Protams, ka eh, finanšu pakalpojumi, kas ir saistīti ar vērtspapīriem un obligācijām, ir skaidri, un tomēr apvienotajā eh, ASV ir pilnīgi skaidri noteikumi, kas attiecās uz CFTC un uz citām organizācijām. Un šajos noteikumos Dažkārt eh, šie noteikumi atbilst Eiropas Savienībā izstrādātajiem un dažkārt nē. Un tomēr ir jābūt iespējai pārobežu sadarbībā un arī tirgiem sadarboties. Piemēram, varbūt, ka eh, pakalpojums tiek izveidots vienā valstī, pēc tam kaut kādā veidā apstiprināts citā un visbeidzot pārdots trešajā. Ir savstarpējās saprašanās memoranda, un šobrīd, manuprāt, Eiropas Savienībā šādi ir apmēram 400 ar trešajām valstīm, galvenokārt ar tādām lielvalstīm kā Amerikas Savienotās valstis. Un, eh, Pat ja mēs nonākam situācijā, kurā mēs nevienosimies par Brexitu, Iespējams, ka komisija tad varētu sagatavot eh, savstarpējās izpratnes memorandu un eh, atrunāt tos eh, likumus un vienošanās, kas Eiropas Savienībā ir ar ASV. Tas būtu ļoti ātrs risinājums un tādējādi, tā kā apvienotajā karalistē daudz noteikumi ir tādi paši kā Eiropas Savienībā, uh, tad tas jau varētu darboties. Un tādējādi Eiropas Savienības noteikumi un apvienotās karalistes noteikumi būtu vienādi, un tad tas varētu darboties līdz 20. gada beigām. Patiesībā šāda Eiropas Savienība darbojas jau attiecībā uz citiem tirgiem un citām nozarēm. Paldies, turpin priekšsēdētāji, un tagad dod vārdu ņokungam, lūdzu. <clears throat> Paldies! Jā, es. Uh, runāju Daltona vietā, bet ja jau nu kāds ir, ad, ja jau nu kāds ir, nav atbildīgs par Brexit, tad tas ir viņš. Tāpēc es domāju, ka nav eh, prātīgi uzbrukt viņam. Es domāju, ka labāk tad uzbruciet man. Bet, kā jau jūs saprotiet, es esmu ārkārtīgi atvieglots, ka šī komiteja ļoti uzmanīgi izskat šos jautājumus. Proti, ka jūs beidzot esat aptvēruši, ka Brexits būs. Brexits būs un pavisam ātri. Es no visas sirds priecājos, ka tā būs. Iespējams, ka jums tas nepatīk, bet vismaz jūs esat spiesti strādāt ar šiem jautājumiem un atrisināt tās problēmas, kas ir samilzušas. Mēs eh, daudz runājam par savstarpēju atzīšanu, bet klausoties šajās debatēs izskanējušajiem komentāriem, Eiropas Savienībai ir savstarpējas atzīšanas nolīgumi ar trešajām valstīm - ar Kanādu, Austrāliju, Izrēlu, ASV. Tā tad precedenti mums ir, un mums vajadzētu to izmantot, slēdzot arī citus līgumus. Prieksēdētājs kundze, mēs apvienotajā karalistē grasāmies arī turpmāk iepirkt no Eiropas jūsu ražojumus. Arī turpmāk. Un ja jūs caur šādu prizmu skatīsieties uz notiekošo, tad es domāju, jums tas viss liksies tomēr vienkāršāks. Paldies, saka prieksēdētāji, un tagad eh, dodu vārdu Lūcijai Andersonai. Paldies, prieksēdētājas kundze. Ir tādi mūsu vidū, kuri vēl nav atteikušies no cerības, ka Brexits nenotiks. Un tāpēc piekrīt Paskāla teiktajam, ka varbūt vienkāršākais risinājums šiem standartiem būtu tāda, ka jā, par laimi mums šajā jomā ir startautiskie standarti, kas tiek piemēroti. Un tomēr arī šajās diskusijās jau izskanēja tas, ka šis Brexit ir pilnīgi debīls. Un e, kā šajā jomā, tā arī daudzās citās mēs jau patiesībā nezinām, kas notiks. Un pat ja mums būs visaptvarošs tirzniecības nolīgums pēc Brexit, kurā tas viss taps atrunāts, Tad, eh, jā, kas tad notiks ar to Eiropas Savienības likumdošanu, pie kuras ir strādājuši un ļoti smagi arī apvienotās karalistas ierēģi? Patiesībā, jā, kādi tad būs citi precedenti, kāda būs īstenošana, kas notiks, ja pēc pieciem, septiņiem, desmit gadiem Eiropas tiesa pieņems nolēmums, kas attieksies uz to vai citu, no, attieksies to vai citu nozaru un uz to vai citu gadījumu. Vai tiesas nolēmumu būs spēkā kā precedents arī apvienotajā karalistē? Esmu noraizējusies, bet eh, šeit jau mēs to neatrisināsim. Prieksēdētāji, paldies! Un pēdējais Britu sarakstā runājošais ir Katrīna Steiler, lūdzu. Jā, paldies. Jā, tiešām Lūcija tā teica, nav, ne jau visi apvienotajā karalistē priecājas par Brexitu un atcerēsimies, kolēģi, ka mēs šodien strādājam vienotā tirgus komitejā šeit. Vienotais tirgus ir ārkārtīgi svarīgs un izstājoties no apvienotās karalistes, es gribu, lai mana valsts paliktu kā muitas savienībā tā ir iekšējā tirgū. Par drošību runājot, tas ir ārkārtīgi interesants moments. Es um, ekonomikas komitejā strādāju pie uh, um, tātad vairākiem failiem, un mēs runājām toreiz par apdrošināšanu. Pie, es strādāju pie šā dokumenta, un patiesībā apdrošināšana ir kaut kas cits nekā mašīnas, un tomēr mums ir jāsastrādājas. Ir tāda šajā komitejā, kur uzskata, ka Brexits būs, Katrā ziņā tie, kuri balsā, balsoja par Brexitu, nesa, liela daļa vispār nesaprata un varbūt arī neticēja, ka tas iestāsies. Bet, nu jā, redzēsim, kas būs pēc sešiem mēnešiem. Bet um, es piekrītu tiem kolēģiem, uh, kuri visu šos gadus ir strādājuši un smagi strādājuši, lai mūsu iedzīvotāji saņemtu pēc iespējas labākos pakalpojumus un augstākās raudzes preces. Un tas jau ir iekšējā tirgus sasniegums un ceru, ka mēs tajā arī paliksim priekšsēdētāji. Tagad eh, vēlētos dod vārdu Čekovskas kundzei, kas ir Eiropas komisijas atbildīgās nodaļas vadītāji. Paldies, prieksēdētājs kundze. Paldies, dāmas un kungi, par jūsu komentāriem. Vai man ir laiks jūs iepazīstināt ar manas sagatavoto prezentāciju? Jā, tad lūdzu uz ekrāniem. Pavisam īsi jūs iepazīstināšu ar status quo, tā tad. Akā. Mhm. Mm Tā tad mēģināšu atbildēt uz vairākajiem komentāriem, kas šeit izskanēja. Nu, vismaz mēģināšu. Tā tad šis ir patreizējais status quo. Apvienotajā karalistē iz, izstājoties, apvienotā karalis kļūs par trešo valsti, un Eiropas Savienības likumi vairs tajā nedarbosies. Un um, atbildīgās iestādes, kuras uh, certificēs, eh, vai mašīnas var braukt par ceļiem vai nē, tad tas ir attiecīgi jāatrunā. Un savā priekšlikumā mēs arī par to runājam. Vēlreiz vēlētos uzsvērt, ka tekstā mēs mēģinam tikai gat, sagatavoties Brexitam. Uh, Tas eh, nav precedents sarunām, tas nav sava veida ievads sarunām, kas notiek par dažādiem sektoriem pēc Brexita. Un eh, jā, vispirms mums ir jāsaprot ne tikai juridiskais, bet arī politiskais un sarunu vešanas patreiz, patreizējā brīža konteksts. Kāpēc mums ir nepieciešams šis priekšlikums? Tāpēc, ka patreizējā tipa apstiprināšanas likumdošana nepieļauj tādu glūdu pāriešanu no patreizējās situācijas uz pēc-Brexit situāciju. Un šeit jūs redzat eh, tā tad būtiskākos momentus, kas ir četras līdītas pašā apakšā. Tie ieskicē patreizējos noteikumus un Visticamākais, ka 27 tipu apstiprināšanas iestādes, tad tos arī pēc tam apstiprinās. Tā tad e, apvienotās karalistas tehniskais dienests tad izstrādās noteikums, kas attieksies uz jaunām mašīnām. Un e, visbeidzot, 27 e, iestā, valstu iestādes būs atbildīgas par to, kas notiek ar mašīnu pēc tam atkal tikai skrienu cauri. Šeit esmu apkopojusi patreizējo diskusiju momentus. Svarīgs varbūt ir tas, ka šajā izstājas nolīgumā parādās vairāki principi, kas mums ieskicē tālākās darbības ceļu. Mums ir jārunā ne tikai par tipu apstiprināšanas nolīgumu, bet arī par iz, iz, um, izņemšanas no tirgus uh, ideju. Visbeidzot, uh, papildus noteikumu tipu apstiprināšanai. Un es, uh, ko es domāju ar papildus noteikumi? Šajā priekšlikumā ir vairāki būtiski priekšlikumi. Nākamais ko mēs esam iekļāvuši. Ne tikai mašīnas, bet arī sistēmas un tehnisko, tehnisko risinājumu komponentus iekļaut ir kā lauksaimniecības tehnika, tā arī motocikli. Četri pieminētie panti, tajos ir atrodamas definīcijas. Šis ir ļoti svarīgs noteikums. Kā jau mēs eh, iepriekš teicām, netiek pieļauta otraizēja dokumentu iesniegšana tā paša tipa modelim. Tātad, ja tipu apstiprināšanas iestāde 27 dalību valstīs būs apstiprinājusi, tad um, likumdošanā mēs atrunāsim to, kas attieksies pēc Brexita. Tā tad ražotājiem būs jāaizpilda formulārs pirms Brexita vai pirms, ja tiks pieņemts lēmums par pārējais periodu, pirms šā pārējais perioda beigām. Līdz ar to e, tipu apstiprināšanas iestādē būs jāizsniedz jauns tipu apstiprinājums pēc Brexita. Referents jau to pieminējumu, tas ir ļoti svarīgs aspekts. Tātad um, jaunā tipa apstiprināšanas iestāde varēs uh, balstīt savu lēmumu uz uh, tiem testiem, kas būs veikti citur, bet patiesībā šobrīd uh, jauna tipa apstiprināšanas iestāde šaubu gadījumā pati var veikt visus, vi, visas pārbaudas, līdz ar to viņiem būs dot rīcības brīvība um, šaubu gadījumā pašiem veikt pārbaudas. Un um, tādējādi ražotājiem šajā pārejas periodā būs uh, iekļaut iespēja piemēroties likumdošanai. Jaunie tipu apstiprinājumi tiks uh, izdoti kad parādīsies jaunas mašīnas, un mēs vēlamies nodrošināt vienādas spēles noteikums visiem autoražotājiem. Tā tad tipa apstiprinājums jaunais. Um, stāsies spēkā tad, kad um, stāsies spēkā apvienotās karalists tipu apstiprinājuma Eh, kad beigsies apvienotās karalistas tipu apstiprināšanas iestādes pieņemtie lēmumi. Un um, ir pilnība, pilnīga atbildība par šo ražojumu, vai tā būtu Vācijas, Francijas vai Somijas tipu apstiprināšanas iestāde. Un um, balstoties uz manis tikko teikto par um, atbildības uzņemšanos jaunisdotiem tipu apstiprinājumiem, var parādīties situācijas, kad uh, tipu apstiprinājums jau vairs nav spēkā. Piemēram, mašīnas joprojām atrodas tirgu, bet to ražošana ir pārtraukta. Un uh, šeit mēs esam atrunājuši uh, klauzulu, ka um, piemēram, tādas mašīnas, kurām vairāk nav, piemēram, dīzeļgaita, tad eh, nevarētu vairāk būt, jo tipu apstiprinājums darbotos pilnīgi visiem, visiem ražojumiem, kuri atrodas Eiropas Savienības tirgu, ja tos iepriekš ir apstiprinājusi apvienotās karalists iestāde. Tas ir komisijas priekšlikums, un pēdējais, ko vēlējos piebilst, ir tāds, ka padome ir sākus strādāt pie teksta. Tā uzsāka darbu jau jūlijā, un šobrīd mēs esam gandrīz pabeiguši jauno tekstu, bet tas, ka padome vēlas padarīt striktāku komisijas piedāvāto tekstu, bet eh, mūsu skatījumu komit, eh, padomu tomēr saglabās. Un visbeidzot par starp, savstarpēju atzīšanu. Tas ir princips, kuru mēs eh, nesam izvēlējušies kā būtiskāko sarkano līniju sarunās, un visticamākais, ka par šo punktu tiks sagatavot īpaši rīcības akti. Paldies! Paldies par prezentāciju un par paskaidrojumiem uz dažiem izvirzītiem jautājumiem. Vai Marlīna vēlētās atgriezties pie komentēt? Jā, paldies komisijai par ļoti detalizēto tehniskajiem paskaidrojumiem, kas pašlaik notiek. Jā. Un uh, tas, ko es mēģināju darīt, eh, ir eh, centīšos ņemt vērā jūsu komentārus un uh, Mēs gribējām uh, izvairīties pēc iespējas no kaut kādiem pārtraukumiem. Tāpat arī noteikti uh, tiesisko paļāvību, cik vien iespējams, un panākt drošību mūsu patērētājiem. Tas ir tas, ko mēs vēlējāmies panākt, un tas, ko es šeit uh, pierakstīju, un uh, trialogu gaitā mēģināsim to visu panākt. Paldies! Paldies! Kā jau teicu, priekšlikums līdz 12. oktobrim ir grozījumi un 31. Eh, oktobrī būs eh, pieņemšana. Un eh, tad mēs varam pāriet pie nākamā punkta darba kārtībā. Tas ir apdrošināšana pret civotieskās atbildības prasījumiem, mehanizēto transporta līdzakļu izmantošanu un kontroli saistībā ar pienākumu apdrošināt šādu atbildību. Gribu uzreiz dot vārdu pati sev. Es esmu referente par šo dokumentu. Mehānisko transporta līdzekļu apdrošināšana varbūt tas nav nekas tāds ļoti satraucošs, bet automašīnu apdrošināšana tas skar uh, ikdienas dzīve Eiropas Savienības pilsoņiem. Jā, un uh, ir tiešām ļoti nopietni uh, negadījumi, kad cilvēkiem ir vajadzīga medicīniskā palīdzība un uh, automašīnu apdrošināšana jānodrošina tas, ka lai šī sistēma pareizi darbojas uh, un uh, mēs kādu dienu, katrs no mums var kļūt, uh, diemžēl, par satiksmes negadījumu upuriem. Un tādēļ šī direktīva ka, lai katrs no mums var braukt droši ar automašīnu no vienas autom, dalībvalsts uz otru, ir uh, Eh, mums ir, protams, jāpierāda, ka mums ir apdrošināšana. Tādēļ ir vajadzīga šī direktīva, lai būtu drošība, ka būtu segums, kompensācija visur Eiropas Savienībā vienalga, vai mēs dodamies ejā kā turisti vai braucam uz darbu. Direktīva ir kā tāda zaļās kārtas sistēma, un šī sistēma sniedz tikai tik tālu. Tā ir direktīva, kas atļauj mums visas uh, izmantot pārvietošanas brīvību visur Eiropas Savienībā ar mūsu mašīnām. Uh, kas darbojas uz šo kopīgo maksājumu sistēmu. 99% no laika tā, no gadījumiem tas darbojas un darbojas ļoti labi, bet eh, tas viss vēl nav perfekts. Un šeit ir iespēja vēl visu uzlabot, un tādēļ mums ir šis jaunais priešlikums, kur izstrādājas komisija. Komisija pamatā iesaka piecas grozījumus pašreizējā direktīvā vienu upuru kompensāciju, kas ir cietuši nelēmas gadījumos, ja gadījumā ir maksāt nespēja apdrošināšanas uzņēmumam. Otrs standarizētais minimums obligātajai maksājuma summai sagumam. Trešais atļaut eh, apdrošināšanai pārbaudēt automašīnas, to dara dalībvalstis. Ceturtais eh, ir runa par eh, prasījumu vēsturi. Un piektais uh, balstītos uz uh, Eiropas Savienības tiesas uh, judikatūru par iekļāvumu pat trešajām pusēm. Es domāju, ka mēs varam atbalstīt vispārīgi Eiropas komisiju. Tur ir bijušas vairākas, uh, vairāk gadījumi, kas uh, apdrošināšanas kompānijas ir gājušas, uh, ir, ir bankrotējušas Īrijā un pēc dažiem mēnešiem Bulgārijā. Un uh, tur nebija iespējas maksāt uh, kompensācijas, kaut arī cilvēki bija maksājuši šo apdrošināšanu. Un uh, abi divi šie gadījumi, apdrošināšanas gadījumi, uh, kā apdrošināšana, kas reģistrēta uh, vienā dalību valstī, tas nedarbojas citās. Un es domāju, ka šī direktīva varētu risināt šo problēmu, veidot uh, arī tādu schēmu, kas uh, upuriem sniegtu iespēju saņemt uh, kompensāciju no dalību valsts uh, garantiju fonda ja būtu līdzīgs gadījums nākotnē. Šiem upuriem nevajadzētu būt sliktākā situācijā nekā tiem upuriem, kas ir eh, apdrošināti savas valsts eh, apdrošināšanas eh, kompānijā un vajadzētu būt liestiesības principām. Vajadzētu būt šim minimālam līmenim, kas ir direktīvā, bet 2009. gadā dažām dalībvalstīm jau ir zemāks segums, tādēļ, ka bija pārējais periods un tur bija dažāda indeksācija un uh, atšķirīgi atšķirīgas summas, un ja kāda no šīm dalību valstīm ir uh, negadījums, tad uh, varbūt arī tā, ka nav tāda pati sākuma summa kā citā, un komisija ir vē, vērus novērst šo kļūdu. Un uh, pašreizējas likumdošanas uh, pārbaudes uh, ir eh, saka, ka nav pieļaujams eh, apturēt eh, um, transporta līdzekļus un tos pārbaudīt. Tas tiek uzskatīts par šķērsli brīvās pārvietošanas tiesībās. Un šeit ir arī nepieciešams nodrošināt, lai būtu pieejami skeneri. Uh, lai sistemātiski varētu veidu eh, pārbaudīt eh, apdrošināšanos tik ilgi, kamēr dalība valsti eh, fiziski neapstādina šo automašīnu, bet tikai sk skenēšanas iespēja būtu, kad viņi brauc. Un es domāju, ka šo grozījumu varētu atbalstīt. Visu, ko mēs varētu darīt, lai samazinātu neapdrošinātu automašīnu skaitu uz ceļa, mums vajadzētu to visu darīt. Un, lai to izdarītu, tas varētu būt ceļš jo tam nevajadzētu atstāt negatīvu ietekmi uz e, pilsoņu ikdienas dzīvi. Protams, vairāk ir jādara ar aizstāvētu privātumu un uh, automašīnu vadītāju privātos datus. Direktīvai vajadzētu būt e, ļoti skaidriem datiem, un uh, viens no simts uh, automašīnu vadītājiem, kas tiek skanēta, parādās, ka viņiem nav apdrošināšanas. Tas nozīmē, ka 22, 99 cilvēki uh, bieži apdrošināšanu, tātad šo 99 dati, viņas vajadzētu dzēst. Šiem uh, pārbaudas sistēmām tev nevajadzētu kļūt par tādu kā izsekošanas sistēma automašīnai. Varbūt jūs atceraties 2011. gadā, kad Dānija ieviesa automašīnu skenēšanu pie robežām un pirms kāda laiciņa vairākas dalību valstis ieviesa programmas, lai skenētu visas automašīnas, eh, kas piesaistītas negadījumos. Vajadzētu šeit nodrošināt, eh, kādā veidā apieties eh, apstrādāt šos datus. Tāpat arī par skenēšanu. Skenēšana apdrošināšanai var darboties tikai tad, ja pastāv dalību valstu datu apmaiņa. Nav nekāda jēga skenēt, pat tad, ja datorsistēma. sistēma to varētu atpazīt, vai ir apdrošināšana vai nav. Ir vajadzīga informācijas apmaiņas sistēmas starp dalību valstīm. Un uh, 2015. gada direktīvā par uh, parobežu informācijas apmaiņu par uh, ceļu satiksmes drošību, par uh, gadījumā, kad ir iesaistīti cietušie. Tad ir jau sistēma, mums ir jāiekļauj sistēma, tikai ir vēl papildus jāiekļauj šie neapdrošinātie gadījumi un tādēļ ir eh, ieteikums grozīt šo direktīvu par eh, prasījumu vēsturi. Kāds, kas brauc pāri robežai, es saprotu un piekrītu, ka mana braukšanas vēsture tai vajadzētu braukt līdzi man un vajadzētu ņemt arī vērā katrā jaunajā apdrošināšanas eh, kompānijā. Un ja kāds vēlas no vienas dalībvalsts doties uz citu dalībvalstu, tad nevajadzētu būt tā kā pirms uh, 18 gadiem, kad to vērtēju kā tādu riskantu braucēju. Ja man nu bijis nav neviena prasījuma piecos gados, to vajadzētu ņemt vērā. Un eh, tad vajadzētu būt mazākai prēmijai maksājamai. Polišu skaits, tie cilvēku skaits, kas uh, dodas pāri robežā un meklē jaunu apdrošinājumu, vajadzētu at atbalstīt mūsu pilsoņus lai viņi varētu doties uz citu dalību valsti un vajadzētu nodrošināt, ka neviens netika diskriminēts. Noslēgumā komisija kodificē arī šo Eiropas Savienības eh, tiesas judikatūru skaitu un eh, arī direktīva teksts. Katrs uh, mehāniskās transporta līdzeklis ar motoru, lai tas viss tiktu ietverts un katram vajadzētu obligāti būt uh, apdrošināšanai, neatkarīgi no tā, vai tas ir uh, publiski lietots uh, vai privāti lietots automašīna. Tik jau, kamēr tas tiek izmantots kā transporta līdzeklis, tam ir jābūt iekļautājiem. Tas nozīmētu, ka visi E, e automašīnas segvēji bērnu, visi motorizēti transporta līdzekļi, visiem vajadzētu būt apdrošināšanai. Šie jaunie elektriskie skūteri, kurus jūs šodien redzat, būtībā arī tos vajadzētu ietvert, iekļaut. Lielākā daļa dalību valstu tās nesap, nesaprot vienādi, neinterpretē vienādā veidā motorizēto mehānisko transportu līdzakļu izmantošanu, neinterpretē to vienādi. Tikai Somijā, Zviedrijā un Francijā tās prasa lai šiem mehānismiem transporta līdzekļiem būtu automašīnu apdrošināšana. Un komisijas viedokļa raugoties, tiem visiem vajadzēja būt iekļautiem, un dalība valsts var izmantot izņēmumus. Piektais pāns, eh, lai izdarītu paši savus izņēmumus, bet es nepiekrītu še, šies komisijas pieejai. Pat tad, ja komisija mēģina šeit visu kodificēt, tad šīs grozījums, šīs izmaiņas, tas uh, konkrēti ietekmēs mūsu pilsoņus, tas uh, samazinās eh, šo alternatīvo transportu veidus, ja apdrošināšana tiks pieprasīta, un tas eh, varētu arī palielināt eh, to, ka motosports tiktu vairāk nonākt riska kategorijā. Es domāju, ka šī loģiska, kas kā tiek veidot arī tipa apstiprinātajām automašīnām, tam vajadzētu būt pielāgotē mūsu ikdienas dzīvēm pašreizē situācija un vajadzētu būt tā, ka netipa, eh, ka šies, tos varētu neiekļaut tvērumā. Tātad eh, apdrošināšana, kas tiek prasīta, kas eh, līdzekļiem, kas ir motosportā, nu nekas viņām nevajadzētu aizkavēt no tā, ka viņi arī varētu iekļauties, bet tam vajadzēja būt katras dalībvalsts lēmumam, tā kā tas ir tagad. Es, protams, gribētu aicināt eh, visus, kas, piemēram, ir elektriskie velosipēdi, lai viņi arī tiktu noslēgta šāda apdrošināšana, lai būtu pilnīga mm, mehāniskā transporta līdzekļa apdrošināšana arī viņiem. Un eh, mēs arī raugāmies, kā grozīt direktīvu, kas ietuvā tālāk nekā komisijas priekšlikums potenciāli varētu arī 15. pantu varētu šeit eh, revidēt, bet lielākā daļa no. Uh, Grozījumi būs tehniskas dabas. Paldies! Un tagad es vēlētos sveikt apmeklētājus no No Ģentes Universitātes studentu šeit vēlos sveikt Eiropas parlamentā un mūsu komitejā. Un tā gribētu uzsākt uh, diskusiju arī no citu ēnu referenta puses no politiskajām grupām, no tautas partijas. Uh, Ivans uh, eh, Štefanets, uh, tagad jums ir iespēja izteikties. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos uh, pateikt pāris vārdus. Iržija pospiešiela vārdam, viņš tiemžēl nevar būt šeit klāt. Mēs piekrītam komisijai, ka ir nepieciešamība uzlabot uh, ceļus atrast negadījumu upurus. Ir tīpaši tad, ja apdrošināšana ir maksāt nespējīga, ņemot vērā, protams, arī vēsturiskos uh, kontekstu, ir tīpaši pārobežu situācija un ir jācīnās pret uh, to, ka pastāv šāda neapdrošināta braukšana pa ceļiem un ir jāraugās, kāds ir minimālais segums un jāpielāgo direktīvas tvērums. Es, uh, Uzskatu, ka komisijas priešlikums ir pamatots uz labu juridisko analīzi. No man viedokļa raugoties, eh, tas neprasa nekādus lielus grozījumus, bet drīzāk nelielas precizējumus un paskaidrojumus. Konkrētāk runājot, kas attiecas uz upuru aizsardzību komisijas uh, cietušo pusi, tad dalībvalstīm vajadzētu noteikt vai autorizēt iestādi, kas kompensētu cietušo pusi. Uh, Eh, attiecīgās dalībvalsts teritorijā ne tikai maksāt nespējas gadījumā, kas būtu apdrošināšanas uzņēmumā, bet arī gadījumā, ja trūkst sadarbības no apdrošināšanas eh, uzņēmuma puses. Un eh, par pieprasījumiem, kam ir pārobežu dimensija, to ir vērts atbalstīt, bet tvērums, kas ir ietverts kompetences kompetences jautājums par to vēl ir jādiskutē. Ja ir maksāt nespējas gadījums, tas, protams, nav ir kādām šaubām, un tāpat ir arī sadarbības trūkums eh, ir jautājums, to varbūt vairāk vajadzētu konkretizēt, lai nodrošinātu, ka tas neizraisa papildus administratīvās izmaksas. Es arī piekrītu, ka ir jāņem vērā arī pieprasījuma vēsture lai varētu arī mainīt uh, uz jaunu apdrošinātāju un lai būtu nediskriminējoša aprēķins uh, maksāmajām prēmijām. Un es uh, vēlos arī iesniegt nelielus grozījumus. Un, piemēram, kā varētu sagatavot tādu kopīgu formu, vienotu formu pieprasījumu vēsturēji. Un es domāju, ka komisija priekšā mums ir labs pamats sarunām, un mana grupa uh, jā, mēs eh, pilnībā sadarbojamies ar pārējiem, lai visu šo sistēmu varētu padarīt tādu, eh, un lai pēc iespējas vairāk eh, iesaisto būtu apdrošināti. Paldies! Sociāldemokrāta vārdā, koferatī, Lūsī, tagad jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, kolēģi nevar būt klāt, tad runāšu viņas vārdā. Es cieši sadarbojos ar uh, viņu komandu par šo ļoti svarīgo jautājumu. Un pateicoties uh, šai produktīvajai sadarbībai, Sergio grib atvainoties par to, ka nevarēja šodien būt klāt, jo viņam ir jābūt Itālijā neparedzamā sanāksmē. Sergio vēl grib pateikt paldies uh, referentē un kolēģiem par pirmo diskusiju par šo ļoti svarīgo priekšlikumu, un uh, viņš arī aicina ņemt vērā, ka šo priekšlikumu vajadzētu tam sniegt atbalstu. Esmu pārliecināts, ka būsim spējīgi strādāt uh, kopā efektīvi, lai panāktu labus rezultātus. Un no parlamenta puses uh, būtu vajadzētu stiprināt tiesības, kas ir negadījumos iesaistiem upuriem. Gribētu pateikt pāris vispārīgas lietas. Pirmkārt, mēs uzskatām, ka priekšlikumus no Eiropas komisija uh, ietver vairākus būtiskus uzlabojumus eh, satiksmes negadījumu upuriem un eh, vajadzētu būt eh, nediskriminējošiem un pamatotiem pārbaudēm un mehānismam, kas aizsargā upurus maksāt nespējams gadījumā. Tāpat ir ļoti pozitīvi, ka, lai būtu um, šāda efektīvāka minimālās harmonizācijas pieeja attiecībā uz segumu. Uh, Un 9. Eh, pantā komisija par to runā, un tas eh, radītu lielāku skaidrību un konsekvenci arī dalību valstīs, eh, samazinot šo minimālo summu. Vajadzētu palielināt šo minimālo summu, kas ir iesaistīta sadarbības negadījumos, pagaidām tā ir ļoti maza. Uh, Mēs tāpat arī uzskatām, ka tā pašā laikā vajadzētu būt vairāk ambicioziem, raugoties uz patērētāju aizsardzību. Sevišķi 16. pāns šeit grozījums, ko iesaka komisija, ir pozitīvi, bet tas neiet pietiekam tālu. Ir uh, jāizvairās no diskriminācijas, uh, kas pamatojas uz uh, polises turētāju un iepriekšējo dalību valsti, bet mums gribētu arī aicināt, ka apdrošināšanas uh, kompānijas tiešām ņemtu vērā šo apdrošināšanas pieprasījumu vēsturi un uh, neierobežot šo pieeju. Es pareizi sapratu, ko jūs uh, teicāt par to, cerams, ka jūs mums arī piekritīsiet šādā pieejā. Ir ļoti svarīgi izmantot uh, revīzijas iespēju, lai veidotu šādu obligātu sistēmu Eiropas līmenī. Un tas piedāvātu labākus nosacījumus patērētājiem par tvērumu ir obligāti nepieciešama nodrošināt, lai eh, pieeja būtu balansēta, lai būtu garantijas, eh, lai būtu arī patērētājiem visas iespējas. Gribētu teikt paldies eh, komisijai par to, ka atbildēs parlamentu jautājumus, personīgi to nosūtīja, bet tomēr paliek neskaidrs, kā revīzija tiks piemērota uz mehanizētiem transporta līdzakļiem, jo, ja viņš, piemēram, nebrauc pa publiskajiem ceļiem un uh, ja ir kaut kāda arī medicīniska iemesli, vai Džuli, uh, ir bijusi tiesas lieta. Eiropas Savienības tiesā Džuljāno lieta, un tur bija runa par reģistrā, reģistrāciju, un tātad kādā veidā to var uh, piemērota, eh, un eh, tas vispār bija pirms komisijas priekšlikums tika publicēts, publiskots, un vajadzētu šeit tur pārdomāt par to, kādas sekas tam būs. Un noslēgumā gribētu pievērst, eh, un kalīgi noslēgumā pievērst jūsu uzmanību tieši tvērumam, ka to nevajag, nevajadzīgi paplašināt. Es domāju, ka vienkārši sasaistīts varbūt to ar tipu apstiprināšanas transporta līdzekļiem. Es saprotu tos punktus, ko jūs teicāt, bet mums vajadzētu vairāk paraudzīties uz upuru perspektīvu. Uh, Tas ir jāņem vērā vairāk. Mēs negribam šeit uh, traucējumus, un uh, mēs gribam, lai tiešām visus šos labumus, ko sniedz tehnoloģijas, ka tos varētu pilnībā izmantot. Lies paldies, un mēs ar prieku gaidām šī priešlikuma turpmāk izstrādi. Thank you very much. Liels paldies, EKR. Dan, jā, paldies. Es atbalstu priekšlikumu grozīt šo direktīvu, tieši tāpēc, ka ir bijuši uh, šie kopienties spriedumi. Precizēt likumu ir svarīgi, jo direktīva šobrīd tiek īstenot atšķirīgi atšķirīgās dalībvalstīs. Man arī ir iebildumi par priekšlikumu. Esmu nobažījies par komisijas piedāvātajām eh, izmaiņām aptvērumā viensā pantā. Tā nav pietiekama juridiskā skaidrība, jo tur netiek uh, definēta uh, Eh, transporta līdzekļu lietošanu. Un arī motosportā un lauksaimniecībā šeit var būt neprecizitātes. Tātad eh, iekļaut eh, šajā aptvērumā arī bezceļu transporta līdzekļus, tas būs ar negatīvām sekām. Un um, šeit ir jārunā arī par trešo pušu atbildību. Uh, Šeit tika minēta arī elektriskie e, velosipēdi, vai tiešām tāds bija mērķis tos iekļaut. Es saprotu, ka e, motociklistu ražotājiem šīs e, implikācijas būs tik nopietnas, ka motorsports kļūst par nelegālu darbību. Uh, Un valstīs, kur eh, tiek piemērotas jau apdrošināšanas motosporta um, pasākumiem, tur jau um, cenas ir pieaugušas, un līdz ar to nebūtu iespējams šāds pasākums vairs organizēt, jo neviena apdrošināšana nebūs gatava uh, sniegt pietāvāto segumu, jo sadursmes motorsportā ir ļoti biežas. Arī lauksaimnieks saskarsies ar riskiem, uh, lauksaimniecības jomā. Uh, Un uh, lauksaimniecības mašīnas uh, arī tiks tad iekļautas šeit, jo tās jau parasti nebrauc pa ceļu. Šeit uh, sabiedrībai ietekme vai risks būtu tiešām minimāls un lauksaimnieki uh, valstīs, uh, tā skaitā apvienotā karalistē, jau tagad uh, izmanto apdrošināšanu privātā zemē lietotai tehnikai. Uh, Tātad eh, nav vajadzīga obligātā atbildības apdrošināšana. Eh, tātad mums ir tiešām jāpanāk pareizais līdzsvars, ja tiks saglabāta tagadējā teksta versija, tas nav galīgi tas, ko mēs vēlamies sasniegt. Paldies! Vai ir kāds deputāts, kas grib izteikties? Ja nē, tad eh, es došu vārdu Mārtinam Erlindam, kurš ir no Eiropas komisijas direktors. Lūdzu. Labdien, dāmas un kungi! Paldies, priekšsādātais kundze, par doto vārdu. Man jāatvainojas Mehalāna kunga vārdā, kurš nevarēja šodien ierasties. Man sauc Mariklisī, es esmu uh, darbinieks, kas ir atbildīgs par šī priekšlikuma sastādīšanu. Uh, un es centīšos atbildēt pēc iespējas ātrāk. Vispirms es gribētu pateikties komitejai eh, par pozitīvo mm, vērtējumu šim priekšlikumam. Šīs direktīvas vēsture sākās eh, 70. gadu sākumā. Uh, Un tā bija vesela tāda virkne pakāpenisku izmaiņu, kas uzlaboja upuru aizsardzību ceļa satiksmes negadījumos. Un es gribētu uzsvērt, ka Es domāju, ka visi Eiropas pilsoņi to novērtēs, ja mēs turpināsim iet pa šo ceļu, pielāgojot direktīvu tā, lai uh, tiktu uzlabot ceļu sardzības negadījumu upuru aizsardzību, kas attiec uz konkrētajiem komentāriem, kurus uh, deputāti izteica. Pirmais bija par eh, nesistemātisko apdrošināšanas pārbaudi un datu aizsardzības nepieciešamību. Jā, nu, protams, mēs eh, ļoti rūpīgi raugāmies uz visiem datu aizsardzības jautājumiem. Uh, Un visi komentāri tiks arī uh, labprāt uzklausīti, kas attiec uz informācijas apmaiņu un sasaisti ar uh, ceļu satiksmes negadījumu ieviešanas direktīvu. Um, tas ir cits jautājums, tur būtu jāprasa juridiskais uh, um, vērtējums, jo tur uh, tika izvēlēta atšķirīga procedūra un arī juridiskais pamats, uz kā balstoties šī direktīva ir pieņemta, ir cits. Kas attiecas uz. Uh, aptvērumu, jeb tvērumu. Tas šķiet visstrīdīgākais jautājums. Pirmkārt parādījās E velosipēdi, jeb elektriskie velosipēdi, gribētu šeit nodalīt vairākus jautājumus, jo e-velosipēdi nav ietverti šajā te um, aptvērumā, jo ir tiesas spriedumi, tie tur bija, tie tur tagad ir, bet tas ir diezgan jauns uh, transporta līdzakļu veids, un uh, um, attiecībā uz apdrošināšanu tie netika ņemt vērā, bet no mūsu neformālajiem kontaktiem, kas mums ir ar dalībvalstīm, tās to apsver, jo uh, negadījumu uh, skaits pieauga, ko izraisa šo velospēdu vadītāji, un godīgi sakot, mēs. Uh, neredzējām iemeslu mums arī uh, iesaistītās puses prasīja um, apsvērt uh, to izņemšanu no aptvērumu. Mēs nekad neizvēlamies šo te pieeju izņemt zināmus um, transporta līdzekļu tipus no uh, direktīvas apmērumu, jo tas ir uh, dalībvalstu ziņā, bet par E velospēdiem, manuprāt, E velospēdi nav uh, velosipēdi, tie ir motocikli. Uh, Citiem varbūt ir eh, zems, eh, zema piedziņa, bet eh, no vīdes aizsardzības viedokļa raudzīties tā ir viena lieta, jā, tas ir ļoti svarīgi gaisa tīrības ziņā pilsētās, bet otrs, tātad riska faktors attiecībā uz upuriem, tas ir jāskata kā atsevišķs jautājums, un tur uh, Mums vienkārši ir jāraugās uz trim lietām. Vai kādu var nogalināt ar šo transporta līdzekli, vai kādu var eh, būtiski savainot ar šo transporta līdzekli, un vai eh, var radīt eh, būtiskus materiālus kaitējumus par materiāliem kaitējumiem. Jā, droši vien, ka šie transporta līdzekļi nenodzīs vilcienu. Uh, no uh, sliedēm, bet uh, tāds negadījums, kur iesaistīts vairāk transporta līdzekļu, tas gan varētu būt iespējams. Un kas attiec uz personīgajiem uh, savainojumiem, kas ir visdārgākā kompensācija kategorija bieži vien. Ja jūs kādam uztriecaties virsū ar savu elektrisko velosipēdu, un tā tad izraisāt negadījumu, Eh, kas eh, maksā gandrīz miljonu eiro, tad, eh, ja jūs dosiet šo kompetenci dalībvalstīm, tad nebūs nosakums vienādā līmenī Eiropas Savienībā. Tātad es tiešām gribētu uzsvērt, skatīt šos jautājumus no upuru perspektīvas un ne tikai no polici, polises turētāju viedokli, kurš droši vien arī nokļūtu sarežģītā situācijā, ja būtu šāds negadījums, viņam tas būtu jākompensē no savas kabatas. Es tiešām gribētu to uzsvērt. Kas attiecas uz eh, sasaisti ar tipu apstiprinājumu, mums ir atšķirīga um, motorizēto transporta līdzekļu definīcija, uh, kas ir tehnoloģiski neitrāla un uh, iztur arī laika testu. Tas aptver plašu uh, transporta līdzekļu klāstu, līdz ar to direktīvu nav pārāk bieži jāmaina. Bet tajā pašā laikā, kā es teicu, dalība valstis var paredzēt izņēmumus zināmām uh, kategorijām transporta līdzekļu, ja tās uzskata, ka nav vajadzīga atsevišķa apdrošināšana. Tas ir pilnīgi cits uh, veids, tās nav tā kā tīpa apstiprinājums, piemēram, ja mēs ņemam e-transportu, uh, e, e-velospēdu. E um, jautājumu, tad ir E velospēdi, kuriem ir vajadzīgs tipa apsinājums, kas var braukt uh, ātrākā um, ātrumā, tātad virs 25 km stundā, un pat tiem, kuriem ir zemāks ātrums, kā 25 km stundā, ir arī jāveic atbilstības uh, novērtējums un atbilstības uh, Uh, apstiprinājums. Tātad uh, tas, tie pilnīgi neizkrīt no atbilstības likumdošanas. Un visbeidzot par E vēlspēdiem, ko es vēl gribu teikt, bieži vien, uh, aizvien biežāk mēs redzam, ka ir tātad šie te pasažieri, kad ir kaste priekšā, kur sēž bērni vai bērni sēž aizmugurē. Tas nozīmē, ka ja jūs šeit izņemat šo te aizsardzību, tad trešās puses. Uh, um, atbildības uh, apdrošināšana attiec arī uz uh, transporta līdzekļu pasažieriem. Tas par e-velosipēdiem, kas attiec uz motosportu. Tas atkal ir pavisam kaut kas cits. Tas, protams, ir jāizskata sarunās. Um, judikatūras uh, Tātad sprieduma attīstība neparāda, vai motorsports šeit būtu jāiekļauj vai nē. Te nav tik skaidra situācija kā ar lauksaimniecības tehniku, jo nesenie spriedumi uh, ir balstīti uz aktivitātēm. Tātad, ja um, transporta līdzeklis ir uh, kā lauksaimniecības mašīna, tad uh, tā nav cilvēciskās atbildības apdrošināšana, kam jāsadz šie tie atbildība, tad nav skaidrs tik ļoti, vai tas atbild attiecas uz autosportu vai nē. Tātad, vai mēs vēlamies izslēgt motosportu pilnībā, vai arī vēlamies izslēgt tikai uh, uh, savainojumus un materiālu skaitējumus, kas ir. Uh, um, braucējiem vai, piemēram, skatītājiem, tas būtu interesants uh, uh diskusiju temats. Uh, Kas attiecas uz uh, privāto zemi, bija šāds komentārs. Direktīva tāda, kāda tā ir tagad, nenošķirs starp privātu vai publisku zemi vai dažādām citām uh, teritorijām. Mēs saprotam, ka ir dalībvalstis, kur ir šis nošķīrums, un mēs to saucam par teritoriālo aptvērumu. Uh, motorizēto transporta līdzekļu apdrošināšanas likumdošanā, ja mēs ejam pa šo ceļu, tad uh, mums būs jābūt piesardzīgiem attiecībā uz to, kā to visu uh, kvalificēt, jo komisija ir nošķīrums starp privāto un uh, publisko uh, īpašumu ir pārāk vispārīgs, mums tas nešķiet pietiekams. Varbūt, ka mēs varam kaut kādā veidā uh, izvēlēties kaut kādas kategorijas, kā sadalīt eh, šo, šo zemi. Varbūt, ka tad mēs varam nedaudz atšķirīgās kategorijās eh, definēt un diskutēt eh, nekā tikai privāts publisks, un tas šo labticīgo upuri neaizsargā, piemēram, ja jūs kādu mašīnu notriec, upurim ir jāsaņem kompensācija. Kas attiec uz bankrotu, jeb maksāt nespēju, trešais kompensācijas izraisītājs, eh, runājot par eh, sadarbības trūkumu, mēs to tur iekļāvām, tāpēc, ka, ja ir šie te bankrota gadījumi, kas tika agrāk minēti, maksāt nespējas gadījumi, tad bieži vien notiek tā, ka ieva, eh, tad, tad ievainotā puse eh, nezināja, kas notiek eh, ar eh, apdrošinātāju un tad gaidīja, kas notiks, vai tur būs maksātnespēja vai kas, un tas ir aizņēmis pat četrus gadus. Mēs gribējām paredzēt kaut kādu drošības tīklu, lai upuris saņemtu kompensāciju pat, ja nav skaidra apdrošinātāja situācija pārobežu kontekstā. Tātad tur varētu būt vēl nepieciešami precizējumi. Uh, bet eh, eh, bez tā būtu līdzīga situācija, kā ir tagad. Vai eh, minimālajam no, seguma apjomam būtu jābūt augstākam vai nē, to nekomentēšu, jo mums nav nekādu datu par to, vai to vajadzētu palielināt vai nē. Un kas attiecas uz neseno Džuliānu spriedumu, tas ir interesants jautājums. Mēs varam domāt, kādas būs sprieduma sekas. Tur bija runa uh, atšķirīgi no trim lietām, ko mēs iekļāvām. Tur bija runa par to, uh, kur notika negadījums. Tātad tur bija jautājumi par to, vai upurim ir uh, segums atkarībā no vietas, no mašīnas aktivitātes, mašinērijas aktivitātes. Tātad Džuliana gadījumā um, ir jautājums par to, vai eh, ir jābūt apdrošināšanai, ja jūsu uh, uh, transporta līdzeklis atrodas uz privātas zemes un jūs to aktīvi nelietojat. Nu, varbūt mēs varam uh, diskutēt par šī uh, sprieduma iekļaušanu kā atsevišķu jautājumu. Jā, tas arī viss no manas puses. Paldies! Lielas paldies! Man šķiet, ka uh, vairāk no jautājumiem, ko jūs minējāt, vēl būs jāapspriež, jo īpaši sociāldemokrātu eh, jautātie jautājumi par privāto vai publisko ceļu, kur es kā patērētājs personīgi redzu atšķirības. Runājot par e-velosipēdiem un cita veida motorizētiem transporta līdzekļiem būtu jāiekļauj aptvērumā. Uh, Es neesmu pārliecināta, ka jūsu argumenti man pārliecina. Tāpēc varbūt būtu labi, ja jums būtu pierādījumi vai kaut kādi dati par velospēdu negadījumiem, ko jūs varētu mums iesniegt, tad mēs varētu balstīties uz faktiem mūsu lēmumos. Kā jau es teicu, tu, diskusijas mēs turpināsim šajā komitejā, runājot par laika grafiku. Ziņojuma projekts tulkošanai tiks nosūtīts 28. oktobrī ziņojuma izskatīšana 21. novembrī, grozījuma iesniegšanas termiņš 27. novembris un uh, balsojums IMCO ir paredzēts 29. janvārī. Liels paldies, un mēs varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta. Priekšlikums, ar ko laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam izveido digitālās Eiropas programmu. Un es došu vārdu referentei, kura nav klāta, Gebhārds kundze. Uh, not... Viņa nav klāta, bet es saprotu, ka Kona kungs runās viņas vārdā. Lūdzu. Thank you, Chair. Danke, Frau Vorsitzende. Paldies, priekšsēdētāji. Labprāt, vāciski to visu pastāstītu. Uh, ko referente man ir iedevusi, jo viņa savā funkcijā kā vicepriekšādātāja ir aizņemta citiem darba pienākumiem. Jaunā programma Digitālā Eiropa ir centrāls sastāvdaļa, lai risinātu digitālās pārmaiņas jautājumus Eiropas ražotā, ražošanā, visā ekonomikā un uh, publiskajā pārvaldē. Programma ir arī secīgs instruments iniciatīvas ziņojuma Eiros parlamentā ceļā uz digitālu uh, iekšē tirgus eh, likumdošanas aktu, jo tas veido pamatu, lai varētu nodrošināt veicināšanu nākotnes digitālās infrastruktūras izveidošanā. Šeit runa ir par eh, augstas performances eh, datoriem, proti arī prasmju iegūšanai digitālajā jomā un sadarbspēju risinājumu rašanā. Uh, publiskās interesēs. Eh, ilgspējīga izmantošana šādai infrastruktūrai var eh, sniegt būtiski ieguldījumi, lai nodrošinātu labklājību Eiropas Savienībā. Kopumā līdz šim ir iesniegti 216 grozījumi par Eiropas komisijas priekšlikumu. Galvenie punkti šiem eh, iesniegtiem grozījumiem tur ir runa par atsevišķu programmu mēķu, 4. līdz 8. pāns, par juridisko pamatu arī digitāliem centriem 16. pāns programmas apstiprināšanas kritērijiem 20. pantā, kā arī programma vērtēšana 24. pantā. Atbilstoši referente par šiem jomām gatavo kompromisu grozījumus, kas veidos arī pamatu tehniskai sanāksmē nākamajā pirmdienā. Referente ir pārliecināta, ka saruna turpmākajā gaitā ar balsojumu 5. novembrī tiks sagatavots tāds bagātinošs atzinums eh, galvenajai vadošajai komitejai ITRE. Un eh, kopumā ir par mākslīgo intelektu, kiberdrošību, digitālo kompetenču ieguvē un sadarbspēju risinājumu uzlabošanā. Ieteikumi šeit par šīm tēmām ļoti uzlabos komisijas priekšlikumu. Šeit runa būs arī par datu aizsardzību, par atsevišķiem mērķiem un par uh, tiem, kas ir tiesīgi iegūt digitālās kompetences un gūtas finansiālu atbalstu. Un kā jau atbalsta programmā tas ir pieņemts, varēs piedalīties arī trešās valstis, piemēram, iestāšanās kandidāti vai EFTAS uh, dalību valstis. Referente šeit uh, uzskata, ka tie, kas vēlas ierobežot trešo valstu piedalību drošības dēļ, tas nav pamatoti. Un šādai programmai, piemēram, apvāršanas Eiropa, tas viss ir saskaņots un tas uh, tikai nevajadzīgi noslogot sadarbību trešajām valstīm, izra, izrādot neusticību. Un e, šeit tā nav nekāda tipiskā pētniecības un attīstības programma, bet šeit ir e, koncentrācija uz tādu risinājumu atrašanu, kas jau ir gatava tirgumu. Un šeit, piemēram, kiberdrošības e, risinājumiem, ir tīpaši kiberdrošības ieviešana šajās valstīs varētu palielināt uzmanību arī uz pašu drošību un šāda prote protekcionāsma risinājumi kiberdrošībā tie nav vēlami un tie tiktu aizskavēt. Paldies par uzmanību. Paldies! Un tagad došu vārdu EPP pārstāvim. Un um, Eva uh, aizvieto Lopes izturisu. Eh, paldies, eh, saka Mēdeles kundze, godātie kolēģi, paldies referentam, jeb referentei. Antonio Lopes izturists vārdā, kurš, eh, diemžēl, nevar piedalīties šās pēcpusdienas sēdē, es vēlētos nedaudz pieskarties mūsu iesniegtajiem grozījumiem šā ziņojuma sakarā. Vispirms EPPN reference vēlas pateikties referentē par ļoti labi sagatavoto ziņojumu, kas ir labs pamats mūsu komitejai piedāvāt itre jaunas idejas veidot digitālās Eiropas programmu iekšējā tirgu, veidojot jaunas sinerģijas digitālajā e, lauciņā kas noteikti radīs jaunas darba vietas. Lopeš izturis piekrīt referentē, ka dalību valstīs ir jāiedibina dažādi e, finans, finanšu pamudinājumi, lai digitālajā jomā piesaistītu investīcijas. Šobrīd ir iesniegta 147 grozējumi un 60 e, ir iesniegusi EPP politiskā grupa. Uh, Tāpēc rast veiksmīgus kompromisus būtu ārkārtīgi svarīgi, jo tādējādi mēs pateiksim savu sakāmo par vienotā tirgus dažādām programmām, tajā skaitā arī par šo digitālās Eiropas programmu. Digitālās Eiropas programma ir domāta dažādu digitālās ēras izaicinājumu un piedāvājumu atrunāšanā. Mums ir nepieciešama šāda programma Eiropai, lai finansētu un koordinētu rīcību, kā arī lai stātos pretim tiem izaicinājumiem, kas ir saistīti ar tehnoloģisko revolūciju. Lopaša izturīts vēlas uzsvērt vairākas idejas, kuras viņa prāta vajadzētu iekļaut galīgajā IMCO ziņoja atzinumā. Uh, proti eh, publiskās sfēras digitalizācija, publiskās administrācijas eh, digitalizācija, tā saucamās eh, virsgrāmatas saistošās idejas, mākslīgā inteliģence, atsauce uz mazajiem uzņēmumiem un uz pašnodarbinātajiem, kuri patiesībā šobrīd jau sastāda lielāko daļu digitālās nozares lauciņā. Un noteikti, ka vajadzētu ņemt vērā arī digitālās inovācijas centrus un to finansējumu. Un visbeidzot, vajadzētu iekļaut arī īpaši attīst, augst attīstītas digitālās tehnoloģijas, tajā skaitā mākoņu datošanu un dažādus eh, tīklus, kas eh, varētu palīdzēt mākslīgās inteliģences attīstībā. Uh, Piemēram, tā ir vesela virkne nozaru, kurās šī programma varētu dot būtiski ieguldījumu. Par digitālajām prasmēm runājot un augsta līmeņa digitālajām prasmēm, tad um, ir jāveido gan īpašu prasmju iemācīšana, gan arī vispārēji celta digitālo prasmju līmeni. Un visbeidzot, mēs vēlētos uzsvērt, ka digitālās inovācijas centriem ir jābūt atvērtiem pilnīgi visām nozarēm un pilnīgi visām idejām, jo tikai tā radīsies pievienotā vērtība, kas digitālās inovācijas ļaus izmantot visu kopējiem labumam. Un visbeidzot, mēs vēlētos atgādināt to, ka EPP Referents vēlas šo instrumentu saglabāt pēc iespējas vienkāršāku, bet pilnīgi noteikti iekļaujošu un caurskatāmu. Prieksēdētāji, paldies! Vai ir kāds no ECR, kurš vēlas izteikties? Lūdzu, vārds jums ECR grupas vārdām. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos. Mm jums sirsnīgi pateikties par kompromisa grozījumiem un eh, par eh, balsojuma sarakstiem. Darbs pie šī dokumenta notiek patiešām ļoti ātri. Vēlos eh, sirsnīgi apsveikt referenti. Mēs pašlaik pārbaudām balsošanas sarakstus. Esmu pārliecināts, ka EKR lielākā daļa no grozījumiem varēs atbalstīt. Mums ir arī konkrēti jautājumi, ja, piemēram, runa par uh, privāto jomu, ja ņem vērā mākslīgo intelektu. Piemēram, 112. grozījums no zaļo puses. Mēs šeit eh, nesaskatām nekādu pievienoto vērtību. Mēs arī definīciju par eh, digitālo digitālajiem datiem negribam paplašināt. Tas ir 17. pāns. Es nedomāju, ka mēs šeit varam runāt par paplašināšanu. Mēs esam par tiem grozījumiem, kas uh, arī mazajiem un vidējiem uzņēmumiem sniegtu atbalstu. Šodien bieži vien ir tā, ka Eiropas Savienības finanšu līdzekļi mazajiem vidējiem uzņēmumiem nav domāti. Ir īpaši tā sauktiem jaunajām valstīm Eiropas Savienībā, jo tur trūks pieredze, kapitāls. To nevar salīdzināt uh, ar kapitālu tā saucamajos rietumos. EKR er vēlas atbalstīt arī tos grozījumus, kuri runā par uh, sasaisti tīklā digitalizētajā pasaulē. Mēs gribam runāt arī par standartizāciju Eiropas Savienībā un to atbalstīt. Kopumā mēs gribam teikt, ka mēs noteikti varēsim konstruktīvi sadarboties, izstrādāt kompromisus. Mēs ceram, ka referente atvērti reaģēs uz mūsu priekšlikumiem, jo mums ir tas pats mērķis. Mēs vēlamies pēc iespējas ātrāk pieņemt šo programmu un pēc iespējas horizontālā veidā. Paldies! Okay, thank you very much. Paldies! Vai vēl kāda politiskā grupa? Denisa? Nē, tad neviens vairāk nevēlas izteikties. Tagad, nē, komisija arī nav klāta vai nevēlas izteikties. Uh, 5. novembrī ir paredzēts balsojums, itre balsojums ir 21. novembrī. Paldies, godātie kolēģi, un tas arī viss. Esam izsmēluši darba kārtību. Lieliski! Pēc piecām minūtēm mēs sāksim koordinatoru sanāksmi un rīt tirkos ar visiem pārējiem komitejas deputātiem šeit pat. Paldies!